paziņojumi, kādi man būtu no GOE grupas. Es saņēmu nominācijas eh, parlamentārajām delegācijām, un tas tika ievietots šodienas sēdes protokolā. Eh, ja nebūs eh, citu ierosinājumu, tad nominācijas tiks uzskatīts par pieņemtām. Daniels